šī parlamenta darba laikā ir izstrādāts saraksti, ko parlaments ir norādījis. Mūsu politiskā grupa ir inicijējusi daudzas problēmas. Tagad komisija ir iekļausi Panāmu un Sauda Arābiju. Taču, ja aplūkojam sarakstu, jādomā, kas šeit nav iekļauts. Tās valstis, piemēram, Šveice, kas tiešām pārkāpj vairākus punktus, taču Ja mēs vēlamies tiešām cīnīties ar naudas atmazgāšanu, mums ir jāpārauž šīs naudas plūsmas un ir jāizbeidz uh, nodokļu paradīzu pastāvēšana. Tur nauda tiek slēpta. Korālkungs. Paldies! Mums ir prieks beidzot redzēt, ka komisija ir izstrādājusi melno sarakstu ar trešajām valstīm. Taču parlamentam bija jākritizē uh, autonomas un neatkarīgas sistēmas trūkums izvēloties šīs valstis. Tagad ir parādījies neap, pilnībā aptverošs, bet tomēr plašāks saraksts. Tas ir solis pareizajā virzienā, taču tikai pirmais solis ir jānoskaidro, ka cilvēki, kas nāk no šīm valstīm, tiek nopietnāk kontrolēti, ja viņiem ir kādas naudas pārveduma darbības Eiropas Savienībā, kas varētu būt saistītas ar terorismu. Vēl jānodrošinās, ka lobby no kādu valstu puses neietekmē mūsu iespēju un spējas cīnīties pret šiem procesiem. Plus visam procesam ir jābūt daudz caurskatāmākam. Tātad vajadzētu būt publicētam, publiski pieejamam šo valstu raksturojumam. Un mums ir jāspēr nākošais solis cīņā pret naudas atmazgāšanu. Mēs esam daudz ko izdarījuši šī termiņa laikā, runājot par organizēto noziedzību, un domāju, ka šī direktīva palīdzēs harmonizēt cīņu. Aicinu dalību valstis transponēt tekstu pēc iespējas straujāk. Radev kungs. Paldies! Komisārs kundze dāmas un kungi. 9. pantā direktīvā ir skaidri prasīts, lai komisija veiktu analīzi par ne Eiropas Savienības valstīm, par kompetentajām iestādēm un sistēmu kompetenci, lai varētu noteikt problēmas un trūkums cīņā pret legalizācijas novēršanu. Sarunu procesā neviena dalība valstis nekādus iebildumus pret komisijas pilnvarām neizteica. Pilna komisija ir publicējuši šādus sarakstus arī pagātnē, bet tie ir bijuši ļoti identiski. Pirmo reizi šeit ir parādīsies pašas analīzes iespēja. Eiropas Savienība ir liels tirgus, un komisijas pamatuzdevums ir aizsargāt to pret dažādiem riskiem no trešajām valstīm. Eiropas Savienības finansiālās vienībās būtu jābūt skaidrībai par to, kādas finanšu plūsmas ir aizdomīgas un kuras nav. Tas nenozīmē, ka jāizbeidz jebkāda sadarbība ar šīm valstīm, bet ir jābūt uzmanīgiem un iestādēm ir jābūt ļoti modrām un jāinformē komisija par to. Paldies, Kofadkungs! Paldies! Gribētu arī apsveikt komisijas darbu pie šī dokumenta, izveidojot trešo valstu sarakstu. Mēs visi zinām, cik liela drošības apdraudējuma iespēja ir šajā jomā, finansējot terorismus. Šīs valstis, kas darbojas kā tādas paradīzes, naudas plūsmām ir liels apdraudējums, un tāpēc aicinu komisiju nopietni strādāt pie šiem jautājumiem. Gribēju teikt, mēs esam savienība, kas balstās uz likuma varas, taču mēs redzam, ka padome viena no mūsu institūcijā lielā mērā šo principu grauj, kad mēs piedāvājam savu metodoloģiju Manuprāt, tas ir skandāls. Vēl es gribētu teikt, ka padomē mēs redzam to, mēs neredzam to, ko dalība valstis dara darba grupās. Mēs varētu prasīt, lai viņi ir vismaz caurskatāmi savās darbā lai mēdīji un pilsoņi redzētu, kāpēc valstis, kādas citas valstis noņem no šīs saraksta vai bloķē kādus lēmumus. Ja mēs to neizdarīsim, mums nekad nebūs efektīvs saraksts, un mēs neizpildīsim likuma varas pamatprincipu. Paldies! Širdavānu kungs! Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es eh, vēlos praktisku piemēru šeit minēt. Katru gada, to jau pierāda daudz pētījumu, miljārdi no, noziedzīgi iegūt līdzekļu nonāk Vācijas nekustamā īpašuma tirgu. Tur nauda tiek atmazgāta un tas dzēn debesīs nekustamā īpašuma cenas un līdzīgi arī īres cenas. Īrnieki, kas nevar vairs atļauties īrēt savus dzīvokļus, ir tie, kas samaksā par padomes politisko rīcības trūkumu. Un šādas pārstrādātās, šāda pārstrādātās saraksts noraidīšana ir vienkārši skandaloza. Komisijas sagatavotais saraksts jau tāpat ir pilns ar trūkumiem, bet tas vismaz ir solis pareizajā virzienā. Uh, cīņu pret eh, naudas atmazgāšanu mēs nevaram uzvarēt, ja pietrūks politiskā griba. Un izskatās, ka dažām valstīm eh, tiešām pietrūks šīs gribas. Paldies. Tālāk Nīdermaier kungs. Pusotra minūte. Paldies priekšsarētāji. Paldies komisārs kundzei, kas ir šeit. Cīņa pret eh, naudas atmazgāšanu, pret finanšu noziegumiem un krāpniecību nodokļu jomā ir pat par sevi saprotām civilizētām valstīm. Nu, varbūt Kobankungs nepiekritīs vienīgi. Es tomēr uzskatu, ka mēs esam civilizētas valstis, un tā ir mūsu prioritāte, bet uh, varbūt es vēlētos, lai tā būtu. Šobrīd es esmu sašutis, vīlies, visdrīzāk vairāk nekā jebkad iepriekš pēdējā laikā par to, ka padomē uh, noraidīja šo sarakstu balstoties uz iebildumiem pret metodiku, kuru ierosināja komisija un komisāra Jurova. Tas tiešām liek man vilties. Protams, ka nekas nav ideāls, arī saraksts nebija ideāls, bet tas būtu bijis labs sākums labam procesam, kur eh, mēs varētu paust savu viedokli par šo svarīgo jautājumu. Tas tik tiešām ir šokējošs rezultāts. Tas liek apšaubīt mūsu apņemšanos, mūsu principus un mūsu pārliecinātību par sevi. Tādēļ es lūdzu komisiju turpināt šo darbu un lūdzu padomi mainīt savu nostāju un nelikt mums visiem kaunēties. Paldies! Tālāk viena minūte Murel kungam. Merci, monsieur le président. La commission... Paldies, priekšādātāji! Komisija ir ieteikusi melno sarakstu pret naudas atmaskāšanu un pret terorismu finansēšanu, un šī ir laba iniciatīva. Un šodien mēs ar ļoti lielu satraukumu uzzinām, ka padome ir nolēmusi šo sarakstu pārskatīt, un nu, nav tur iekļausi valstis, kas ir bēdīgi slavenas un ir pat tādas kā čempiones naudas atmaskāšanā. Piemēram, šeit ir divi Uh, divas valstis - Panama un Saudi Arābija. Šeit ir runa par pat noziedzīgiem režīmiem, un um, tas tiek darīts laikā, kad Eiropas iedzīvotāji prasa daudz lielāku caurdzamību. Atcerēsimies par Panamā Papers skandālu, un, ja runa par Saudi Arābiju, tad mēs ļoti labi zinām, ka fiziskas personas ir finansējušas Daesh, un to Eiropas Savienība nedrīkstētu ignorēt. Uh, Es uzskatu, ka šeit ir pilnībā um, izgāzusies uh, padomes darbība, mēģinot nodrošināt uh, to, lai cilvēki Eiropai atkal uzticētos. Dievs, Demera kungs, pusotru minūtu. Priekšsēdētāji, padome noraidīšos sarakstu. Tas ir slikti finanšu sistēmas izmantošana naudas atmazgāšanai vai terorismu finansēšanai ir daļa no stratēģijas. Mums ir nepieciešams cīnīties pret to tieši tāpēc mēs jūlijā pieņēmām šo direktīvu. 9. pānta otrais punkts šajā direktīvā liek komisijai sagatavot šādu sarakstu Pat ja šis saraksts nav ideāls, tas tomēr ir nepieciešams, lai finanšu iestādes varētu stiprināt savas kontrolas. Un ir svarīgi ļaut valstīm arī īstenot um, nepieciešamās reformas, lai īstenot šīs prasības. Un Eiropas Savienība vēlas turpināt uh, caurskatīt 23 valstis. Un iestādēm jārīkojas pilnīgi neatkarīgi, lai varētu grozīt šo sarakstu, un tas būtu pēc iespējas efektīvāks. Eiropas Savienībai ir jāatrod kāds eh, pastiprināts mehānisms, lai būtu iespējams rīkoties, ja šīs valstis nesadarbojas un kur pārāk eh, viegli nosacījumi ļauj viņiem izvairīties. Un Attiecībā uz Krieviju. Līva un Taks 3 jau vairāk kārt norādījuši, ka Krievija neizpild prasības un aicinu pieņemt parlamenta pausto. Tālāk Farijas kungs, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas pilsoņu drošība un finanšu sistēmas drošība ir jāaizsargā, cīnoties ar naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu. Eiropas Savienībā ir jāsastāda saraksts, balsoties uz identificētiem riskiem saistībā ar kapitāla plūsmu starp necaurskatāmām struktūrām, aizdomīgiem uzņēmumiem vai citām um, vienībām, kas varētu veicināt izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Pateicoties Eiropol un citām organizācijām, šīs eh, saraksts ir pagarināts, iekļaujot vairāk valstu. Mēs neaicinām veikt diplomātsko boikotu vai īstenot citas sankcijas tieši pretēji. Līdz ar to es nesaprotu, kāpēc padome iebilst pret komisijas eh, sarakstu. Eiropas Savienībai ir jāpilda solītais palīdzēt valstīm, kur ir struktūrāli trūkumi, lai tās varētu efektīvāk cīnīties ar terorismu, eh, terorismu finansēšanu. Neviena valsts nepriecājas nokļūt šādā sarakstā. Uh, Un, protams, ka ir nepieciešams daudz divpusēju sarunu, lai tiktu ārā no šīs sarakstā. Bet, kolēģi, es domāju, ka mēs visi zinām, cik uh, lielu ļaunumu var nodarīt korupcija, naudas atmazgāšana, terorisms. Šeit Eiropas Savienībai jārīkojas vienoti, jārunā vienā balsī. Tāpēc ir pienācis laiks izdarīt to, ko esam solījuši. Paldies! Ar to esam izsmēluši runātāju sarakstu un pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Trīs cilvēki ir eh, pieprasījuši iespēju izteikties. Marijas kungs ir pirmais. Paldies, priekšsarētāji! Naudas eh, atmazgāšana, kas ir noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšana, ir viennozīmīgi jāapkaro. Un tā kā komisijai tika uzticēts izveidot melno sarakstu ar valstīm, kas veicina eh, naudas atmazgāšanu, tad mēs redzam, ka padome nevēlas to darīt, padome bloķē šī melnā saraksta publiskošanu, tā skaitā attiecībā uz valstīm, kas, izvairas, eh, kas palīdz izvairīties no nodokļu maksāšanas, tāpēc, ka tur iekļauta Panama un Saudārābija. Un ir vēl viena problēma - caurskatāmības trūkums. Tad, kad mēs runājam par padomi, Par kurām valstīm mēs runājam? Visas valstis e, pa, padomē bija pret ratifikāciju e, šim sarakstam. Ja nē, tad es vēlos dzirdēt, kuras bija tās valstis, kas iebilda. Jo slēpjoties aiz vārda padome, mēs redzam pilnīgi caurskatāmības trūkumu. Mēs vēlamies saņemt atbildi Čots kundze, konkrētu atbildi šo jautājumu. Paldies! Bilbao Barandikas kundze. Paldies, priekšsarētāji! Šajā sarakstā trūkst vairāku ierakstu Šeit vēl būtu jābūt valstīm, bet es vēlos izteikt atzinību komisārs kundzei eh, par viņas paveikto darbu, un mēs viņai eh, paužam savu atbalstu. Padoma rīkojas slikti divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, jau tiek grauta Eiropas eh, Savienības iestāžu autoritāte, uzticēšanās. Un tas ir slikti mums visiem. Ja mums jādomā arī, ka tas, kas nāks par labu Eiropas Savienībai, nāks par labu visiem uh, šajā Eiropas Savienībā, bet mēs redzam, ka pietrūkst caurskatāmības, un tas notiek atkal un atkal. Dalību valstīm ir e, jāapvienos, lai aizsargātu savas intereses. Mēs saskaramies ar kaut ko tādu, kas saistīts ar mūsu kolektīvo ētiku. Mēs e, redzam, kā tiek samazināti tie līdzekļi, kas ir pieejami Eiropas Savienībai. Tas nav pamatojami. Eiropas Savienība cieš arī no kaitējuma, kas tiek nodarīts eh, tās reputācijai. Tad man jautājums ir padomai, kāpēc tika noraidīts šis saraksts? Miniet lūdzu vismaz divus iemeslus. Paldies, Felns kungs. Lūdzu, jums vārds. Sorry, Mr. President, I misunderstood. Jā, es atvainojos, priekšsēdē, es nesaklausīju savu uzvārdu. Par... Eh, cīņa pret terorismu eh, ir eh, ļoti atbalstāma. Es viennozīmīgi iestājos par šo cīņu. Apturēsim šīs netīrās naudas plūsmas un naudas atmazgāšanu, bet pagaidiet vienu mirklīti. Man kaut kas ienāca prātā. Visas šīs debatas, ko esmu dzirdējis par šo tēmatu, vien lietu, ko mēs dzirdam atkal un atkal. Net, jūs netiekat galā ar eh, šo cīņu, tāpēc, ka jūs ne, nevarat ielūkoties visos kontos bankā, kurā jūs vēlaties. Un tad var minēt Krieviju, teroristus, visādus sliktos, un tāpēc mums tas ir jāvar. Bet es redzu, ka jūs gribat redzēt cilvēku banku kontu saturu un eh, iekļaut viņus melnos sarakstos, ja viņi nepiekrīt stipri argumenti, bet esmu aizdomīgs. Jā, cīņa ar terorismu, bet es šeit saklausu kaut ko vairāk. Jūs vienkārši vēlaties uzskatīties cilvēku banku kontā. Paldies, esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru un komisijas vārdā komisāra Jurova tagad. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Jā, šī ir pirmā reize, kad mēs strādājam pie šī autonomā Eiropas Savienības saraksta ar augsta riska trešajām valstīm, un mēs zinājām, ka tad, kad mēs plānojam šo darbu, apspriedām metodiku un pamatojumu, kas ir tā pamatā un kritērijus, kas tiks izmantot izvērtējumē, ka tas būs grūti, ka tas būs eh, ļoti sarežģīti, sensitīvi, jo mums jāstrādā ģeopolitiskā kontekstā ņemot vērā katras dalību valsts attiecības ar citām valstīm, un ka tas varbūt būs nepopulāri, bet mēs viennozīmīgi un skaidri zinājām, ka tas ir nepieciešams. Jo šīs augsta riska trešās valstis ir svarīgs elements mūsu kopējā cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Tas ir šis svarīgākais elements visā šajā sistēmā. Un es atkārtošos sakot, ka tas ir tas, ko mēs darām cīnoties pret organizēto noziedzību, kur mums ir nepieciešams labāk strādāt tieši sistemātiski preventīvajā darbā. Šeit runa par preventīvo darbu. Mums ir jāapzinas, cik savstarpēji saistīts ir finanšu sektors. Un, ja mēs vēlamies drošu finanšu sektoru, finanšu nozari, mēs nedrīkstam tajā atstāt uh, vājos punktus vai vieglas piekļuves punktus no ārpuses. Un tad, kad šos jautājumus apspriežu ar tiesību sargājušajiem iestādēm, ar praktiķiem, ar ekspertiem, viņi vienmēr skaidri saka mums, Nogrieziet eh, negodīgo, nelikumīgo līdzekļu pieplūdi Eiropas Savienībā. Tā ir tie, tie līdzekļi, kas eh, finansē organizēto noziedzību un terorismu. Tieši to mēs arī darām. Un es joprojām esmu pārliecināta, ka valstis, kuras mēs iekļāvām šajā sarakstā, tur iedaras. Tāpat laikā mēs redzam, ka mums ir jāstrādā eh, ar dalību valstīm pie procesuālajiem jautājumiem, jo tas tika minēts kā galvenā kritika no dalību valstīm. Tāpēc es piekrītu, jā, varbūt mums vajag vairāk caurskatāmības, to es dzirdēju arī šeit, šodienas debatēs, ka jūs vēlaties redzēt detalizētāku izvērtējumu, mums ir nepieciešama lielāka skaidrība, un es pat teiktu, uh, arī atbildības uzņemšanās pilnā mērā no dalību valstu puses. Mums ir nepieciešams vēlreiz pārbaudīt, vai dalību valstis ir gatavas sadarboties. Un vai mēs eh, redzam, ka šī gatavība balstās uz patiesu interesi no dalību valstu puses apkarot organizēto noziedzību un terorismu? Es ceru, un uzskatu, ka mēs varēsim saskatīt šo gatavību no dalību valstu puses, jo dalību valstīm ir jāapzinas, ka tādā sistēmā, kur finanšu iestādes un visu, visu finanšu sistēma ir bez robežām, tad viena atsevišķā dalībvalsts nevar cīnīties efektīvā veidā pret šo fenomenu. Tam ir jābūt kopīgam uzdevumam. Tas ir tieši tas, ko mēs darām. Līdz ar to komisija strādās divos paralēlos virzienos. No vienas puses mēs strādāsim ar dalību valstīm un parlamentu pie procesuālajiem jautājumiem. Mēs caurskatīsim vēlreiz metodiku, Eh, vēlreiz apskatīsim izmantotos kritērijus. Esmu pārliecināta, ka kritērija ir gana precīzi un esam izmantojuši tos pilnībā. Tas bija ļoti objektīvs vērtējums, balstoties uz zināmiem kritērijiem, bet mēs pie tā vēl strādāsim ar iesaistītajām pusēm. Un otrs darbības virziens būs paralēls darbs ar sarakstā minētajām valstīm, ar tiem, kuri vēlas mazināt riskus savā pusē. Esmu jau ar vairākām minētajām valstīm eh, runājusi, viņi nevēlas atrasties šajā sarakstā, un tas ir mūsu aicinājums. Strādāsim pie tā, lai mazinātu riskus jūsu pusē. Mums ir eh, jānonāk pie tā, ka mūsu partneriem šāda trūkuma vairs nav. Par to arī skaidri jārunā. Tad tas būs viens eh, darbības virziens ar minētajām valstīm, un Vēl viens darbības virziens būs darbs pie to valstu izvērtēšanas, kas ir otrajā grupā, kur mums ir arī Krievija un citas valstis, kuras jūs pieminējāt šajās debatēs. Līdz ar to mana ziņa, tā skaitā dalību valstīm, ir tā, ka es nepadodos, mašīna turpina darbu, mēs turpinam darbu, pie tā, lai izpildītu savas saistības, kas ir iekļautas eh, normatīvajos aktos. Mēs darām to, kas no mums tiek prasīts, un mēs atgriezīsimies ar jaunu sarakstu vēlāk šogad. Paldies! Lielas paldies komisārei! Tagad eh, dodu vārdu Čotas kundzei, kas pārstāv padomi. Izteicās gandrīz visas politiskās grupas, tika uzdots daudz jautājumu, mūs patiešām interesēja jūsu atbildes. Godājumie deputāti, dāmas un kungi, es klausījos jūsu teiktajā, tāpat arī uzmanīgi klausījos to, kas bija sakāms komisārē. Es vēlreiz vēlētos atkārtināt, ka prezidentūra pievērš ļoti lielu uzmanību naudas atmaskāšanas un terorisma finansēšanas problēmām. Kā jau tika minēts, Padomē šķita, ka e, šajā procedūrā, ko izvērsa komisija, bija e, radušies sarežģījumi. Komisāra Jūrova jau norādīja, ka e, komisija jau bija sapratusi, ka konsultācijām paredzētais laiks bija pārāk īss. Tāpat viņa atzina, ka nākotnē procesu varētu uzlabot. Mēs esam gatavi turpināt sadarboties ar komisiju šajā sakarībā. Padomēji nav nostājas par kādas konkrētas valsts iekļaušanu vai neiekļaušanu sarakstā. Padomes iebildumi pret sarakstu visiem ir ļoti labi zināmi, un tos es izklāstīju savā pirmajā uzrunā. Tie attiecas uz komisijas izmantoto procedūru, lai sagatavotu sarakstu, un padomes paziņojumā m, mm, tie arī ir labi izskaidroti. Uh, Prezidentūra ir gatava turpināt diskusijas par šo tēmatu, ja tādas būs vajadzīgas. Paldies! Liels paldies! Priekšlikums rezolūcijai ir iesniegts, diskusijas ir beigušās un balsojums ir paredzēts ceturtdien. Nākamais punkts darba kārtībā ir Karlosa Koeljo ziņojums vīzu informācijas sistēma. Dodu vārdu Koeljo kungam uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji! Komisāris kundze, ministris kundze, kolēģi! Es visu laiku turpinu atgādināt cilvēkiem, ka Schengenā un pārvietošanās brīvībā ir Eiropas sasniegums, ko Eiropieši visvairāk novērtē. Bet šīm brīvībām ir vajadzīgas arī garantijas, un viena no šīm garantijām ir laba sadarbība starp policijas spēkiem mūsu teritorijā. Tāpat šeit ir ļoti būtiska vīzu politika, tātad te ir vajadzīga kopēja Eiropas pieeja attiecībā uz tiem, kas šķērso mūsu robežas, lai mūsu valstīs strādātu vai mācītos un tā tālāk. Uh, Viss sistēma, vīzu informācijas sistēma, ir visredzamākais šīs sistēmas aspekts. Te ir runa par turistiem un īstermiņa vīzām. 2017. gadā tika izdots vairāk nekā 16 miljonu vīzu, un ir skaidrs, ka te nav runa tikai par turistiem, kas ir apmeklējuši Schengena zonu 2017. gadā. Vairāk nekā 800 tūkstoši cilvēku ieradās Schengena zonā, lai apciemātu savas ģimenes, un vairāk kā pusotras miljonu cilvēku ieradās, lai mācītos. Arī šie cilvēki cilvēki bauda eh, pārvietošanās brīvību, taču tie nav reģistrēti nevienā Eiropas datubāzē. Vēl uztraucošāk ir tas, ka katra dalībvalsts pieņem lēmumus par to, kādas pārbaudas šiem cilvēkiem tiek piemērotas. Tāpat arī šeit ir runa par tā saucamajām zelta vīzām, ko e, izdod 20 dalībvalstis e, pret investīcijām. Arī šīs vīzas nav iekļautas vis sistēmā un tām tiem nepievērotas pilnīgi nekādas drošības pārbaudas vai pārbaudas, kas ir būtiskas Schengens informācijas sistēmā. Tieši tāpēc vis sistēma ir jāreformē. Un šī, šī sistēma Būtu loģiski tikai tad, ja ilgtermiņa vīzas, tā skaitā arī zelta vīzas, tiktu reģistrētas vis sistēmā. Tieši tāpēc es esmu uh, Um, pārsteigts, ka sociāldemokrātu grupa vēlas ieviest izmaiņas. Pēdējos uh, mēnešos esam paveikuši ļoti daudz, un uh, tad, kad mēs balsojām komitejā, sociāldemokrāti to atbalstīja, bet tagad viņi vēlas pievienoties zaļajiem un goe. Kolēģi, pašreizie izņēmumi ir gana plaši, un uh, ieviestie grozījumi nav saprātīgi. Tie, kas vēlas iebraukt Eiropas Savienībā balstoties uz vīzu, ir jāpārbauda visur, un šīm pārbaudēm ir jābūt vienādām visur. Te ir runa par uh, teritoriju, kas eh, ir ļoti liela, un tieši tāpēc šīm pārbaudēm ir jābūt uh, ļoti izteiktām. Te ir runa par cilvēkiem, kas vēlas šeit uzturēties pastāvīgi. Uh, Tā tad šie cilvēki, kas saņem zelta vīzes, un šiem cilvēkiem netiek piemērotas pārbaudes. Pilnīgi tieši tā. Tieši tādēļ šīs reformas ietvaros mēs gribam garantēt, lai automātiski tika noteikts iepriekšējais drošības pārbaudas, un mums ir noteikti pilnībā jārespektē pamatiesība princips, kā arī samērīguma princips, vienlaikus garantējot uh, to, ka, piemēram, uh, uh, Krievu investori nevar saņemt zelta vīzas, ja ir izdots aresta orders attiecībā uz viņiem. Jebkurš eh, trešo valstu pilsonis ir pakļauts uh, pilnai informācijas uh, pārbaudēji, jebkurā brīdī, kā viņi uh, spēr savu kāju uz Eiropas Savienības teritorijas. Un mums noteikti ir jāgarantē, uh, Eh, lai eh, šis eh, papildinājums paredzētu arī digitālo pirkstu nospiedumu noņemšanu cilvēkiem, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Katru gadu 20 tūkstoši cilvēki šķērso robežu kā cilvēku tirzniecības upuri. Priekšsēdētāji ar šo stiprināto sistēmu mēs nodrošināsim to, ka tiek izbeigta vīzu, zelta vīzu tirdzniecība un mēs noteikti tādējādi spērām uh, soli uz priekšu, lai izveidotu uh, reālu tiesiskuma telpu. Paldies Avram Apulis kungs komisijas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms Vēlos pateikties referentam Koelju kungam, kā arī ēnu referentiem par paveikto darbu. Mēs visi zinām, ka katru gadu miljoniem trešo valstu pilsoņu iebrauc Eiropas Savienībā bez vīzas vai uz ilgāku vai īsāku laika periodu. Lielākā daļa no viņiem ir leģitīmi ceļotāji, kuri atbilst uh, iebraukšanas un izbraukšanas uh, nosacījumiem, lai uzturētos ES teritorijā. Patreizējā vīzu informācijas sistēma ļauj mums uz ārējām robežām un konsulātos pārliecināties par to, ka šie nosacījumi ir izpildīti. Tajā pat laikā ir nepilnības, kas mums ir jā likvidē. Ar jauno vīzu informācijas sistēmu mēs likvidēsim šos aklos punktus mūsu vīzu informācijas sistēmā un robežsargiem būs visvajadzīgā informācija, lai viņi savu darbu varētu izdarīt labi. Mēs nepieļausim, ka noziedznieki un potenciālie teroristi iebrauc Eiropā nepamanīti. Eiropa nav cietoksnis un nekad par tādu nekļūs. Bet tajā pat laikā mums ir jāzina, kurš šķērso mūsu robežas. Dārgie kolēģi, komisija ir priecīgi par to, ka parlaments uh, atbalsta mūsu priekšlikuma pamatnostādnes un atgādināšu, kādas tās ir. Pirmkārt, Vīzu informācijas sistēma ir jāsasaista ar iebraukšanas, izbraukšanas sistēmu, ETIAS, Schengens informācijas sistēmu un ECRIS. Tas palīdzēs pamanīt multiplo identitāšu izmantošanu, kā arī informācijas pieejamība, par uzturēšanās atļaujām un ilgtermiņa vīzām patreiz nav pieejama vie, visām ES dalībvalstīm vienlaicīgi. Ja tas tā būs, tad robežsardze varēs pārliecināties nekavējoties, vai uzrādītie dokumenti ir derīgi un vai šie dokumenti atrodas uh, attiecīgo personu rīcībā. Tas vienlaikus ļaus arī dalību valstu tiesību sargājošām iestādēm nelegalizēt to trešo valstu pilsoņu uzturēšanos, kuri neatbilst nosacījumiem, kādi tiek izvirzīti, lai uzturētos Eiropas Savienības teritorijā, kā piemēram personām, eh, kurām ir sakari ar teroristiskām vai noziedzīgām organizācijām. Visbeidzot, Tas, ka tiek iekļauta informācija arī par vīzu pieteikumiem visu datu bāzē, uh, šīs nepilnības novērsīs. Šie pasākumi kopā ar atļauju Eiropas robežu krasta apsardzes aģentūrai piekļūt viss informācijas sistēmai atvieglos personu identifikāciju un atpakaļ uzņemšanu tām personām, eh, kurām nav dokumentu. Vienlaikus tiek, tiks arī uzlabota Eiropas atpakaļ atgriešanas politikas īstenošana. Papildus tam, lai stiprinātu mūsu spēju uh, novērst noziegumus un īstenot tie, kriminālu tiesisko vajāšanu, labāku piekļuvu ekris sistēmai, uzlabos noziegumu izmeklēšanu, novēršanu. Piekļuve vīzu informācijas sistēmai būs pieejama arī tiesību sargājošām iestādēm, lai identificētu vai atrastu uh, pazudušas vai nolaupītas personas, kas kļuvušas par cilvēku tirdzniecības upuriem. Tas viss tiek darīts, ievērojot Eiropas Savienības personas datu aizsardzības noteikumus. Viss modernizācija ir daļa no viedo robežu pakotnes, un tā ir arī daļa no sadarbspējas pakotnes īstenošanas. Līdz ar to šī priekšlikuma pamatnormas ir jāiestrādā likumdošanas procesā. Tādēļ es arī ierosinu vairākas izmaiņas šajā ziņojumā. Pirmkārt, vēlos atgādināt, ka informācijas iekļaušana uh, vissistēmā par uzturēšanās atļaujām ir saistīts ar jautājumu par tā saucamajām zelta vīzām. Visu dalību valstu izdotās uzturēšanās atļaujas uh, un informācijas par to iekļaušanu šajā sistēmā neatrisinās visas problēmas, ir nepieciešama lielāka caurskatāmība. Es saprotu, ka Eiropas parlaments vēlas spērt soli tālāk un atļaut vīzu informācijas sistēmā uzglabāt informāciju par šiem dokumentiem, sākot no pieteikuma saņemšanas brīža, lai uzlabotu eh, atļauju izdošanas procesu. Uz šo priekšlikumu mēs raugāmies pozitīvi. Otrakārt, attiecībā uz neregulāro migrantu pārbaudi. Mēs nedrīkstam izslēgt atsevišķas datu bāzes no meklēšanas rezultātiem. Mēs piekrītam, ka ekris un ceļošanas dokumenti ir iekļauti ETIES, bet tām ir jāievēro arī tie standarti, kas noteikti viss. Tas ir jautājums par konsekvenci un informāciju par trešo valstu piedarīgajiem, kuri var iebraukt Eiropas Savienībā. Bez vīzes nedrīkst būt stingrāki nekā tie nosacījumi, kas tiek izvirzīti to trešo valstu pilsoņiem, kur nepieciešama iebraukšanas vīza. Tālāk mums ir jāmodernizē noteikumi, kas paredz tiesību sargājošo iestāžu piekļuvi vissistēmai. Vienlaikus šī piekļuve nedrīkst traucēt procesa efektivitātei. Piemēram, ja mēs paredzam pienākumu pārbaudīt prūm datu bāzi vispirms nekā piekļūt viss sistēmai, tad šī piekļūt tiks apgrūtināta. Tālāk par bērnu pirkstu nospiedumu noņemšanu. Šeit mums ir jāievēro konsekvence. Mēs esam ierosinājuši pazemināt vecumu, no kura tiek ņemti pirkstu nospiedumi, jo mēs gribam cīnīties pret bērnu tirdzniecību. Un es esmu pārliecināts, ka šis mērķis ir noteikti tas, ko mēs visi vēlamies īstenot. Mums ir jāaizsargā bērnu pamatiesības. Bērnu tirdzniecība, viņu nolaupīšana ir pamatiesība pārkāpums. Statistika liecina par to, ka ik gadu tre, apmēram 1500 līdz 2003 valstu uh, pilsonībā esoši bērni tiek pārdoti nelikumīgajā cilvēku tirdzniecībā vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Lielākā daļa no šiem bērniem nāk no valstīm, kur valsts piedarīgiem ir nepieciešama vīza iebraukšanai Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka pazeminot vecumu, no kur tiek noņemti pirkstu nospiedumi bērniem, mēs varētu panākt konkrētus rezultātus. Un es gribētu noslēgt ar vēl vienu ļoti svarīgu principu. Pamatiesības, kā vienmēr, būs visu mūsu rīcību politiku uzmanības centrā, ieskaitot arī informācijas sistēmu veidošanu, un visi ziņojumi par visu darbību liecina par to, ka tās īstenošana nekad nav novedusi pie pamatiesību pārkāpumiem vai datu aizsardzības normu pārkāpumiem. Nav reģistrēta neviena sūdzība par visu izmantošanu tās funkcionēšanas pirmajos piecos gados. Kā es teicu, mēs speram soli tālāk nosakot datu aizsardzību, jau veidojot sistēmu. Un mēs trialogu laikā esam strādājuši ar līdzlikumdevējiem, lai šos standartus pilnveidot, bet mums ir jāsaglabā mūsu efektivitāte, un mēs nedrīkstam atteikties no pamatmērķiem. Paldies, un es labprāt uzklausīšu tālākās debates. Paldies, eh, komisāra kungs! Un tagad budžeta komitejas vārdā dod vārdu Kölmelkungam. Vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu vispirms pateikties referentam par labi paveikto darbu. Budžeta komiteja atbalsta referenta nostāju un, protams, Ir svarīgi, lai IT sistēmas tiktu integrētas, ir īpaši, ja runājam par pārobežu situāciju un par vīzām. Tas ir nepieciešams, lai cīnītos eh, pret eh, um, gadījumiem, kad cilvēki izmanto dažādas identitātes, jo tādējādi mēs varētu cīnīties pret noziedzību un pret terorismu. Bet tam ir nepieciešams investīcijas. Uh, apre, atbilstoši aprēķiniem mums ir nepieciešami 461 tūkstots eiro piecu gadu periodā. Tā ir iespaidīga summa, bet Tas nozīmētu, ka um, mums būtu nodrošināta lielāka drošība. Tajā pat laikā mums ir jābūt pārliecinātiem, ka 2019. un 2020. gadā šie līdzekļi būs pieejami un arī ir jāiezīmē šie līdzekļi attiecībā uz nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Un es gribētu parlamentu aicināt uh, būt pārliecināties par to, ka šie līdzekļi tiek asignēti, jo pretējā gadījumā mums būs tikai vārdi, nevis darbi. Paldies! Tagad eh, Tautas partijas grupas vārdā dod vārdu Radev kungām pusotra minūte. Paldies priekšsādātāji komisāri kungs, dāmas un kungi. Uh, Vīzu informācijas sistēma ir svarīgs elements Eiropas Savienības drošības satvarā, kas ļauj kompetentajām iestādēm pārbaudīt, e, vai vīzas ir e, oficiālas un vai ar tām var ceļot. Bet, ja runa ir par īstermiņa vīzām, tad arī tās ir daļa no sistēmas un tādējādi ir drošības plaisa. Es atzinīgi vērtēju komisijas piedāvāto, lai saglabātu informāciju par ilgtermiņa vīzām, uzturēšanās atļaujām, kas arī ļauj brīvi pārvietoties Schengenas zonām. Tāpat arī attiecīgajām iestādēm ir jābūt visai nepieciešamai rīcī, informācijai, to rīcībā attiecībā uz dokumentu patiesumu un īstumu. Vizu informācijas sistēmas reforma arī ir svarīga tā, lai palielinātu sadarbspēju drošības jomā, tā lai dažādas iestādes varētu piekļūt datiem tajā pašā laikā neapdraudot personas datu drošību. Un tāpat es vēlētos arī vērsties pie iekšējo lietu mm, padomes, lai tiktu pieņemts lēmums par to, ka manai valstī ir jāiesaistās Schengenas zonai, tā lai mēs pilnībā varētu piekļūt sistēmai un uh, turpināt nodrošināt drošību. Paldies! Tagad es un D vārdā Nīdermuller kungs. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms gribu pateikties uh, referentam Koelju kungam par ļoti konstruktīvo un atvērto darbu, um, kas balstīts uz sadarbību un kompromisu meklējumiem. Vīzu informācijas sistēmas uzskata ir ļoti svarīgs elements Eiropas migrācijas politikā, un tādēļ ir ļoti svarīgi to noregulēt korekti, jo katru gadu mēs Eiropas Savienībā izsniedzam miljoniem vīzu. Ierosinātās reformas galvenais mērķis ir uzlabot datu apmaiņu, kas ir saistība ar visu vīzu izsniegšanu Un tas ir ļoti mm, svarīgi un nepieciešams, jo patreizējā drošības situācijā mums ir nepieciešams labi funkcionējošas informācijas sistēmas, kurām būtu jāstiprina uh, ārējo robežu aizsardzība. Sociāldemokrātu grupai bija ļoti svarīgi, lai tiktu ievērotas pamatiesību aģentūras tiesības un pilnvaras, eh, kā arī eh, īpašo eh, amatpersonu pilnvaras, kas ir saistīts ar ilgtermiņu uzturēšanās vīzām, jo šeit ir jāievēro samērīguma princips. Ja runājam par ierosināto likumdošanu, tad tās mērķis ir nodrošināt sistēmu sadarbspēju. Tas nozīmē, ka ikvienas informācijas sistēmas kontrola un pārvaldība var ietekmēt informāciju par trešo valstu pilsoņiem citās informācijas sistēmās. Mums ir svarīgi, lai tiktu novērsta jebkāda veida diskriminācija. Mēs eh, esam pieņēmuši šo kompromisu, uzskatām, ka šis ziņojums uzlabo drošību un mērķis ir sasniegts. Paldies! Eh, Tālāk eh, dodu vārdu Stīvens kundzē EKR grupas vārdā. Voorzitter, collega's. Priekšsēdētāji, kolēģi. Vīza informācijas sistēma tiks veidota, lai apkarot nelegālo migrāciju, kā arī krāpšanos ar vīzām. Uh, un mūsu robežu sistēmas tiks savienotas, un tas notiks visā Eiropā. Eiropas um, saimnības iestādes varēs izsniegt informāciju citām iestādēm, atbildēt uz jautājumiem. 16 miljonu Schengens īstermiņa vīzas tādā veidā tiks apstrādātas. Es šogad 16 mm, miljoni tiek izdoti. Tāda ir statistika par šo gadu, un mm, šī informācijas sistēma ļaus pārbaudīt informāciju, salīdzinot mm, ar to, kas tiek uzglabāts datubāzēs, eh, kā arī eh, uzglabāšanas eh, sistēma būs tāda, kas ļaus novērst nelegālo imigrāciju mūsu partneri arī var rēķināties ar mūsu atbalstu. Mūsu priekšā esošais teksts ir ļoti labs atbalsts punkts, un eh, mēs varēsim to izmantot arī nākamajā eh, periodā un varēsim sākt sarunas ar padomi. Eh, paldies! Tālāk Debrē kungs, lūdzu, no Aldis grupas. Priekšsēdētāji komisāri 14 um, miljonu pieprasījumu pēc vīzes uh, un 30 reģistrācijas, miljonu reģistrācijas gadījumu. Un tad mēs varam teikt, ka šī vīzas sistēma ir pierādījusi savu nepieciešamību un arī spēja rādīt rezultātus. Pateicoties ziņojumu, kur autors ir Koeljo kungs, es gribu atzīmēt šī ziņojuma kvalitāti un sistēma kļūs vēl vairāk veikspējīga un mēs to atbalstam. Es gribu runāt par īstermiņu vīzām un arī par uzturēšanās atļaujām. Tie ir svarīgi dokumenti informācija par uzturēšanos kādā valstī ir jābūt maināmai. Šo informāciju ir jāsniedz visām Schengens valstīm. Um, tas ir jādara uh, attiecīgi caurskatāmā veidā, kā arī jāsniedz informācija par vīzu piešķiršanu. Um, tas viss ir nepieciešams arī sakarā ar ilgtermiņu vīzu izsniegšanu. Es um, arī atbalstu šo ziņojumu un uh, arī atbalstu tekstu par Eiropolu.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 arī atbalstu šo reģistrēšanas pieprasījumu, kur tiks reģistrēta ceļotāju dokumentu kopija. Tas ir um, ļoti um, nepieciešams. Um, tādā veidā mēs varēsim arī uzlabot reģistrācijas procedūras, attiecīgi strādājot ar pirkstu nospiedumiem. Un tādā veidā mēs piedāvāsim labāku aizsardzību arī mūsu eh, mazgadīgajiem un bērniem. 14% eh, bērnu ir iesaistīti nelegālā cilvēku izniecībā, un mums ir jādomā par um, viņu aizsardzību. Uh, Datubāzes automātiskums um, tiks, vīzu biešanas sakrā tiks analizēts, ņemot vērā gan to informāciju, ko sniedz dalībvalsts, ņemot vērā to mm, informāciju, kas automātiski ir datubāzēs. Uh, Un um, tad eh, tādā veidā mēs varēsim arī attiecīgi izvērtēt trešo valstu valsts piedrīgos, kas ir pieteikušies vīzām. Priekšsēdēs pārtrauc runātāji, bet šķiet, ka šis ziņojums ir jāatbalsta parlamenta. Paldies. Tālāk, goja grupas vārdā viena minūte, Viržijā kundze. Es 2014. Eh, gadā šī sistēma tika izveidota, tālāk uzlabota. Uh, Un šai sistēmai ir mērķis uzlabot vīzu izsniegšanas mehānismu. Kopš 2014. gadā e, evolūcija ir sekojoša, ir nepieciešams uzlabot sistemātisku kontroli. Es atbalstu mūsu referenta darbu, e, attiecīgi mēs e, varam izcelt problemātiskos jautājumus arī saistībā ar Interpolu sadarbību. Mums ir jādomā par riska indikatoriem. Ļoti bieži šeit ir riska faktori jaukti ar um, um, nelikumīgās um, imigrācijas riskiem. Rezultātā mm, mēs varam teikt, ka mēs fokusējamies ļoti bieži uz ilgtermiņu vīzām, kas nav gluži mūsu kompetence. E, arī šis jautājums par mm, bērnu pirksnospiedumu ņemšanu. E, kādi šeit būs mm, motīvi, kā mēs varētu padarīt šo pirksnospiedumu sistēmu par samērīgu? Mums jādomā par caurskatāmību, bet tāpat laikā nevajadzētu rezultēties tam visam nesamērīgās izmaksās. Paldies! Paldies! Un eh, līdz ar to visi deputāti, kas runā grupvārdā, ir izteikušies, un tagad viena minūte Lopes Agjāvā kungam. Paldies, jaunā vīzu informācijas sistēma ir mūsu tēma. Tātad par ko ir runa? Tā lai varētu eh, robežsārdzes pārstāvji Eiropas Savienībām saslēgties vienā sistēmā ar dalību valstu konsulātiem visā pasaulē, tā lai reālā laikā varētu sniegt informāciju par vīzu pieprasītājiem, kas varētu radīt riskus drošībai, veidot dažādas pārbaudas ar pirkstu nospiedumiem, pārbaudas un tam līdzīgi. Bet ir tiešām jāatzīst un jāsveic šī iniciatīva, kas risina drošības izaicinājums Eiropas Savienībā un ļauj uh, Eh, veikt eh, savienojamību, izmantojot jaunās tehnoloģijas, sadarbspēju. Runa ir par datiem, vīzu jomā un drau, drošības draudiem dalību valstīs. Eh, sociālistu grupā esam piedāvojuši garantijas tā, lai būtu samērīgums, atbilstīgi Lisabonas līgumam un tā, lai tiktu arī uh, respektētas eh, fundamentālās hartas pamatiesības un arī datu aizsardzība kā tāda, bet svarīgi ir tas, lai nav eh, runa tikai par drošību, kurā virzāmies uz priekšu, bet gan arī patvēruma eh, jomā tāpat. Liels paldies priekšsēdētāji kungs. Tagad vārds Mamikina kungam. Uh, um, uh, Paldies, komisār kungs, kolēģi. Es atbalstu šo iniciatīvu, uzlabot šo sistēmu, padarīt to efektīvāku uh, attiecībā uz ilgtermiņu vīzām un uzturēšanas atļaujām arī šo iniciatīvu atbalstu, bet kā sociāldemokrāta grupas pārstāvis es domāju par privātumu un datu aizsardzības drošumu. Tad kā saistīt šo sistēmu ar citām datu sistēmām? sistēmām. Vai šeit arhitektūra ir, ir um, izstrādāta labi vai datu pārraide ir droša? Jā, mums ir jādomā par labāku riska novērtējumu, bet tāpat laikā mēs um, uzrādam vai arī pakļaujam sensitīvos datus uh, lieliem riskiem. Uh, Es uzskatu, ka mums ir jāizmanto šīs sistēmas potenciāls. Vīzas sistēmas potenciāls ir jāsasaist ar citām, tas ir jāizvērtē un jādomā par sadarbspēju, kādā veidā šīs sistēmas varētu sadarboties. Vai mēs eh, šo darbu delģēsim indiešu uzņēmumam, tādā gadījumā esmu nobežījums, ka mūsu datu drošība tiks apdraudēta un mēs panāksim pilnīgi pretēju efektu gaidītājiem. gaidītājiem. Eh, paldies! Līdz ar to mēs esam izsmēluši runātāju sarakstu, tālāk brīvais mikrofons, divi deputāti ir pieteikušies, vispirms Mārijas kungs viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Vīzu informācijas sistēma tiešām liek domāt par uzlabojumiem un ir nepieciešams veikt noteikts pasākums Abram Mopulus kungs, es gribēju izcelt vienu jautājumu. Es uzskatu, ka ceļotāji no Grieķijas uz Beļģiju arī būs spiesti iegādāties vīzas. Un šobrīd es domāju par šo praksi visai neveiksmīgo, kas ir Vācijas lidostās, arī Brislē. Uh, un jūs par to runājāt 23. novembrī. Un savā runā tad jūs teicāt, ka tas viss saskan ar specifikācijām 19. februārī un 5. martā atkal kārtējo reizi tika ieviesta eh, tā sauktā karantīnas sistēma. Un eh, atkal tika iesaistīti gan policija, gan muitas dienesti, gan eh, es, gan Avramopulas kungs. Mēs lidojām vienā lidmašīnā, tur vēl bija arī citi deputāti klāt. Un, diemžēl, ļoti diemžēl, mums nācās arī iet cauri pasu kontrolē, vai tiešām tas ir legāli, tas ir pieņemams Briseles lidostā. Šeit, komisāra kungs, ir nepieciešama pasākuma, jo visai drīz mums tiešām būs nepieciešama vīza, lai dotos no, no, no Grieķijas uz Briseli. Tālāk nākamais runātais. Paldies! šis milzīgi ambiciozais un dārgais projekts, kas ļaus kontrolēt uh, cilvēks uh, šīs uh, vīzu izmantošanu. Un tas tiks ieviests neraugoties uz to, ka dažādās valstīs varētu būt pilnīgi dažādas prasības, kas regulē uzturēšanos attiecīgajā valstī. Senāk um, vīzas ir dažādas attiecinot to uz dažādām personām, bet tas nav svarīgākais. Vai šeit mēs domājam par terorismu apkarošanu? Uh, Jāatzīst, ka lielākā daļa teroristu, terorisma aktu um, veids vietējie teroristi, mājas teroristi, kas jau valstī uzturas otrā, trešajā paudzē. Uh, un cik daudz šādu potenciālu teroristu tiešām paši ierodas, cik daudz ir aicināti, īsnībā viņi jau ir šeit Šeit šķietami ir tāds uh, ļoti dārgs vingrinājums. Uh, īstenībā mēs taisam ciet staļu durvis pēc tam, kad zirgs jau ir izskrējis ārā. Uh, paldies! Um, līdz ar to brīvais mikrofons ir beidzies un došu vārdu Abramopulus kungam lūdzu. Ja kolīgs. Godātie kolēģi, es atzinīgi vērtēju to, ka Viena gada laikā mums ir izdevies panākt vienošanos ar padomi par EULISA, SAIS un sadarbspējas regulu. Vīzu informācijas sistēma kopā ar ETIAS un ieceļošanas izceļošanas sistēmu kopā būs daļa no vienotas platformas attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kas apmeklēs Eiropas Savienību. Viss priekšlikums uh, aizslēgs šo robu attiecībā uz informācijas iztrūkumiem un drošības iztrūkumiem attiecībā uz īstermiņa un ilgtermiņa ceļotājiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, tā, lai sistēmas būtu sinhronizētas pēc iespējas vairāk. Es tiešām ticu, ka vīzu informācijas sistēmām ir jābūt tādām